Okay, dear colleague. Un tātad, godātie kolēģi, sāksim darbu. Inta sanāksme. Pēc šī rīta uzklausīšanas, ko organizējām kopā ar Imko. Un pirmām kārtām gribētu teikt paldies. Paldies visiem, kas piedalījās uzklausīšanā. Man tiešām bija liels prieks redzēt daudzus mūsu komitejas locekļus tur. Uh, un salīdzinoši krietni mazāk imko pārstāvis. Ļoti labs rezultāts. Tāda labs skats no manas vietas pavērās. Paldies par līdzdalību. Otrais darba kārtības jautājums ir darba kārtības pieņemšana. Nekādu iebildumu, neko mainīt nesam saņēmuši. Tātad uzskatīsim to par apstiprinātu. Trešais - protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika 14. un 15. martā. Nu, kā parasti, domāju, rīkosimies. Protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja nekāda komentāra netiks iesniegt līdz sanāksmes beigām. Ceturtais. Sanāksmes vadītāja paziņojumi. Kā vienmēr gribu jums atgādināt, ka šī sanāksme tiek raidīta internetā visi šie e, svarīgie cilvēki vēro mūs no Lisabonas, Tallinas, Rīgas un diez vien zina, kurienes vēl. Amsterdam, protams, arī. Un tāpēc esat uzmanīgi, raugāties uz to, domājiet, ko runājat. Tālāk viena tāda īsa Eh, īsts komentārs par TTIP sarunām. Nākamais rauns sāksies 25. aprīlī Ņujorkā. Cecilija Malmstrauma un es tur būsim. Centīsimies varbūt šo procesu nedaudz pātrināt, bet nu šobrīd nav īsti skaidrs ko šis um, pasākums nesīs līdzi. Piektais punkts. Stāvoklis pašlaik notiekošajās trialogu sarunās. Sarunas turpinās par konfliktu minerāliem. Nekas īsti jauns tur nav salīdzinoši ar iepriekšējo sanāksmi. Bet par ārējās tirniecības statistiku runājot gan ir zināmi jaunumi Šķiet par pusotru, pirms pusotra gada tika panākt vienošanās ar padomu par šo regulu. Bet padome negribēja pieņemt eh, izvirzīto kompromisu, jo pastāvēja domstarpības par to, kā lietot īstenošanas un deleģēšanas aktus. Ir tīpaši attiecībā uz ekspertu uzaicināšanu no padomas puses un no Eiropas parlamentu puses un šo ekspertu līdzdalību ekspertu grupās. Nu, un lai arī šī vienošanās tika noslēgta triloga komandas darba rezultātā, nu, tad tā tomēr palika kaut kur tā iestrēgusi, netika it kā noraidīta, bet, nu, nekas net, nenotika. Un tad pēc saskaņā ar iestāžu nolīgumu, ko mēs eh, apstiprinājām, par ko pabeidzām sarunas pirms pāris nedēļām, uh, Mēs ieviesām atsevišķus elementus no šī iestāžu nolīguma arī šai regulā. Tā līdz ar to domstarpības ir atrisinātas, un balsojums varēs beidzot notiks nu jau pat rīt. Tālāk. Sastais darba kārtības punkts. Gatavošanās daudzgadu finanšu plāna pārskatīšanai pēc vēlēšanām. Nu, un klāt ir mūsu eksperts šai jomā, un, domāju, parlamenta eksperts šai jomā, un tas ir Raimers Bēga, lūdzu, viņam arī vārds. Jā, vielen dank. Paldies, eh, kolēģi, kolēģis. Budžeta komitejas eh, atbildīgā ir izpildāmā un Jānis Obrihts, eh, tātad līdz referents. Un šodien varu izteikties relatīvi īsi. Tas, kas mums būtu sakāms par daudzgadu finanšu schēmas pārskatu, nu, pasākums būs diezgan sarežģīts, ziniet. Vienlaikus jābūt arī skaidrībā par to, ka nu, mums jāsniedz pietiekami skaidrs vēstījums komisijai un padomēji Jā, atsevišķos eh, principālos eh, tādos eh, momentos attiecībā uz Eiropas budžetu mums neiz, neizdosies panākt konsensu par svarīgiem grozījumiem DSF līdz 20. gadam. Nu tad, nu tad budžeta procesos mēs neko neesam tā teikt apgūšanu iemācījušies. Tad mēs nespējam ar budžeta līdzakļiem reaģēt uz aktuāliem izaicinājumiem. Un pēdējos mēnešos. Um, Bēgļu krīze ir pastiprinājusies. Nu, un eh, tagad budžetā ir veikts tāds izmaiņas, kuras es šeit 26 gadus sēžot neesmu piedzīvojis. 9,2 miljardi pakotnē, ko 15 6, līdz 16 gadiem pātrinātā procedūrā tika mm, pieņemtas, un šī nauda tika atrasta. Nu, Smagu sarunu beigās. Un, mm, īrijas eh, prezidentūra savā laikā Izskatījās, ka nekas tur nesanāks. Nu, tagad dažādas manipulācijas, un, un tā tad arī presē nu, nonāca nepreizes nepreiz ziņas, un tomēr mums izdevās panākt lielāku elastīgumu, iekļaut tātad šo papildus elastīgumu elementu budžeta procedūrā, un rezerves māržas izmantot uh, vajadzīgiem, vajadzīgām lietām un arī šīs mažas un garantijas arī saglābt. Un, tātad 980 miljoni eiro tie bija un, nu, un vēl cinoties sarunās par juridisko pamatu attiecībā uz DSF, viss šīs sarunas tika apdraudētas un mēs nonācām situācijām kas mums ir ļoti labi pazīstami vidē termiņa um, finanšu plā, plānošanā, tātad šīs saistības kaut kur pačab, un um, līdz ar to um, visu vienošanās vairs nav spēkā. Un interesanti mūsu darbā tas, ka šī problēma, un tomēr to mēs saskaramies ne tikai struktūra politikā, man pēdējos gados alaši pacēlās šī problēma, ka uh, domājot par ārpolitiskiem instrumentiem, ja? mēs to nespējam pilnībā, pilnībā šos instrumentus ārpolitikas jomā realizēt. Lielā mērā tas saistās ar to, kā situācija saņēmējas zemēs vai zemēs, ar ko mums ir partneru attiecības, un kur šie instrumenti ir domāti ilgtermiņa stabilizācijai, tur sacām jautājumu ekonomika un tā tālāk, ka šīs eh, valsts to nespēja īsti izmantot. Da, bieži vien šie instrumentu, šie instrumentu īstenošana vienkārši pārāk komplicēta un eh, tā paģēra vairākus gadus un tā. Un līdz ar to. Mums jābūt skaidrībā, ka ņemot vērā patreizējos izaicinājumus un ņemot vērā arī eh, situāciju trešajā un ceturtajā izdevuma kategorijā. Nu, mums ir eh, jāpaņem tāds svarīgi lēmumi. Ne tikai domāt par to, ka, teiksim, Eiropola un Frontex eh, funkciju stiprināšana pagājušā vasarā, piemēram, krīzes tātad sāsnoties krīzē, padome tur sāk sarosījās un vēlējās uzcēt šīm institūcijām papildus funkcijas, bet tas viss nāk par vēlu, un tas eh, paceļ vēl cits jautājums. Nu, piemēram, ņemot vērā situāciju mm, kaimiņzemēs, tātad tuvies austrumos un Āfrikā, mūsu pienesums ilgspējīgai stabilizācijai, eh, lai mēs eh, tātad nesaskatos ar uh, sabrukšām valstīm, tā sacīja. Un tad rodas jautājums, nu, kādēļ eh, šeit, eh, kāda loma šeit spēlē tirdzniecības politika, un tirdzniecības politika spēlē izšķirošu lomu. Tāpēc ceturtajā kategorijā eh, priekšlikumā mūsu atzinumam mēs ierosinām, ka šie komisijas apšaubāmie ja, mēģinājumi ar ļoti lielu radošo tādu pieejamību, ja, pieiet budžeta noteikumiem. Un, to turklāt vēl arī pamatot. 1,5 miljārdi eiro zem, Zemļāfrikas valstīm piešķirta. Eh, un to vajadzētu samaklāt no pastāvšiem instrumentiem, no attīstības fonda, no, no palīdzības fondiem. Uh, nu, mūsuprāt, tā, eh, tas vēlreiz liecina par to, ka komisija ir citas prioritātes nekā mūsējās. Ja 500 miljonu eiro tiek tagad eh, atņemti no kaimiņu tātad eh, palīdzības programmas. Un pusotras miljardas un 500 miljonu eiro eh, tagad būs jāsamaksā pašām dalībvalstīm ārpus Eiropas Savienības budžeta. Un šāda procedūra, izveidot šādu te lūk instrumentu, šādu garantijas fondu, nu, principā ir pieļaujama, bet tā ir nu, tāda jauna pieredze mums tagad, ka, cik es zinu, tad dalība valsts līdz šim uh, nu nekādus tur miljonus e, eiro šajā fondā vēl nav sarūpējušas. Un e, cerība, cerība tāda, ka uzliks vēl kāds papildus nodoklis un tā tālāk, un, e, un ja tiek panāca starpvaldību vienošanās šādā vīzē, lai atrastātu šādas finanšu problēmas, nu, ziniet, nu, nedomā, ka tā ir labākā un adekvātākā pieeja. Tad um, tāpat arī valde, kas tā tālāk lems, kā šo naudu sadalīt. Un tāpēc man ir šāds, šāds kritisks piezīme, ka šādas risinājumus, ar uh, ko izceļās komisija padomu pēdējā laikā, tā mēs varam piekrist tikai, uh, tikai tad, ja ir spiedīgi apstākļi, ja nepieciešama ātra reakcija, bet katrā ziņā par šādiem um, projektiem nākotnē viņam nevajadzētu aizjauties, jo tād, tādējādi um, tiek atņemt līdzekļi no budžeta un tiek apiet parlaments. Tādēļ tas ir arī tāds revīzijas audita jautājums. Jāskatās, eh, kādas ietekmes uz budžetiem šām rīcībām. Mums nevajadzētu pieļaut eh, šādu rīcību nākotnē. Ja tas eh, parlamentārs nodarītu lielu kaiti nākotnē. Attiecībā uz to, kā šāds instruments ir vieglāk menedžēt nekā kādas pozīcijas no mūsu budžeta. Uh, Nu, tad eh, jautājums par, par, par eh, budžeta regulu un, un, un, un uh, budžeta noteikumiem. Varbūt ir jāmaina tādā gadījumā. Nu, atsakot, uh, diezgan sarežģīta situācija, kurai būtu rūpīgi jāsako līdzi. Un, protams, jautājums, kā tad mēs vēlāk varam lielāku elastīgumu reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, ir aktuāls. Uh, No vienas puses eh, ir nepieciešami finanšu instrumenti, no otras puses ir tirdzniecības darba kārtība, eh, kur piedalās arī komisija un eh, padomi. Nu, šī tirdzniecības politika, protams, var sniegt pienesumu stabilitātei un attīstībai mūsu partneriem. Jautājums par pastāvšu instrumentu izvērtēšanu, ko kāds kolēģis pieminēja. Mm, vēlamies sagaidīt vairāk no komisijas šajā jomā. Tas manā tekstā nu, arī nedaudz tiks pieslīpēts šī, šī tēze, lai tātad, lai pastāvošo instrumentu izvērtēšana uh, arī skaidrāk tiktu uzsvērta un komisija intensīvi ar to nodarbotos. Es domāju, ka te ir runa par, par, uh, par, par, par kādas gribas trūkumu, nevis par līdzekļiem patiesībā. Migrācijas un bēgļu krīze ir uh, tāds aktuāls jautājums, jādomā, kā cīnīties pret, pret uh, cēloņiem. Un arī šeit uh, tirsniecības politika spēlē lielu lomu. Tāpat jārunā par MVU internacionalizāciju, tātad padarīt viņiem pieejams starptautiskos tirgus, tā mums ir tā pastāvīga tēma. Tālāk atsaucos uz garantijas fondu ārējām attiecībām. saistībā ar situāciju trešajās valstīs, tad ir jāizmanto šis fonds. Runājam arī par makroekonomisko, ne tikai mikroekonomisko palīdzību. Un piektajā sadaļā jādod tad, tad, tad mm, makrofinanses palīdzības mehānismus sniegtais vērtīgais atbalsts eh, partnervalstīm, kas saskaras ar ekonomiskām grūtībām, jā, jās, jāsniedz, un piektajā izdevuma kategorijā jāveic tirsniecības eh, nolīguma izvērtējums. Un es eh, un tās tirsniecības partneru saistības eh, īstenot tālāk. Nu, mums ir jāpanāk tas, lai mēs kā budžeta iestāde tomēr tiktu uzņemti nopietni, lai mēs varētu izmantot instrumentus, uh, ar kuru, par kur izmantošanu esam vienoties ar padomu, attiecīgajā kategorijā arī tos izsist savu, tā sacīt, un, un lai, lai cietu labāk nākotnē. Nu, tas tā īstenībā priekšsēdētāji par manu uh, atzinumu projektu, attiecībā uz gatavošanos DSF uh, 14 līdz 20 gadam pārskatīšanu. Sarunas būs smagas, bet uh, mums ir jāuzstājas atsevišķiem principāliem jautājumiem, pretējā gadījumā budžeta politika. Uh, Un tas, kas no tās tiek eh, sagadīts tuvākajos gados, eh, savu antikvātnes vai nespēs. Paldies eh, par pamatīgo atzinumu vārds no nu, referentiem. Lūdzu. Gracias, presidente. Yo felicitar al ponente por el proyecto. Priekšādātāji, paldies. Gribu teikt paldies referentam par šo sagatavoto ziņojumu. Nu, protams, ka viņš var rēķināties ar sociālistu grupas atbalstu. Mēs iesniegsim arī zināmus grozījumus lai dotu savu ieguldījumu šajā procesā. Un cerams, ka visi tos varēs arī atbalstīt. Nu, divas lietas. Vispirmām kārtām par daudzganu plānu tā vispārīgi. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai turpinām strādāt pie pašu resursu reformas Eiropas Savienībā, tā lai mēs varētu patiešām nodrošināt atbilstīgo finansējumu, kas vajadzīgs, lai varētu nosekt izdevumus, kas rodas ES. Un, protams, arī ir arī ar maksājumu apropriāciju problēmas. Nu, šie apjomi tomēr pie, pie, pieaug. Nu, protams, demokrātiskās kontrolas jautājums no parlamenta puses par Eiropas Savienības resursiem. Un ir joprojām tāds nians, kas ir ārpus šī kopējā budžeta mehānisma. Parlamentam jābūt iespējai kontrolēt pilnīgi visus izdevumus, visus finanšu instrumentus, ko izmanto komisija, tostarp arī attiecībā uz bēgļiem. Tālāk par mūsu komiteju runājot. Ir svarīgi, lai uzlabojam resursu izmantošanas efektivitāti un arī izvērtēšanas procesus nepieciešama ļoti detalizēta uzraudzība attiecībā uz to, kā tas, par ko vienojamies, tiek pēc tam īstenots. Turklāt arī ir nepieciešams izplatīt informāciju par iespējām, ko šie jaunie nolīgumi piedāvā, tā lai visi iespējamie gala saņēmēji patiešām varētu izmantot viņiem piedāvātās priekšrocības. Mēs domājam, ka turklāt būtu svarīgi uh, ietekmes novērtējums papildināt ar iespējamiem mēriem, kas varētu tikt īstenot, lai palīdzētu trešām valstīm. Un izvērtēt, protams, tāpat laikā ar šādu trešās valstī īstenotu mēru ietekmi uz Eiropas Savienības se konkrētiem sektoriem. Un visbeidzot, globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļi. Šajā jomā vajadzīgs vairāk resursu MVU, kuras skar globalizācija, nedrīkstam izslēgt no šī saņēmēju aptvēruma, nu kaut kādu sliekšņu dēļ. Nu tā tad sadarbību turpināsim un ceru, ka tā visa rezultātā varēsim nonākt pie atbilstīga dokumenta. Paldies! Paldies tālāk, Marīča! Much, Chair. Thank you to... Liels paldies priekšādātāji, paldies referentam, ka padalījās ar mums savā viedoklī. Lielā mērā var viņam piekrist, domāju, ka situācija, ar ko sastopamies, ir visai problemātiska. Budžets bez pašu resursiem, budžets bez tādas uzticamības, budžets eh, bez paļā, paļāvības iespējas, un tā ir problēma. Pastāv ārkārtīgi daudz jautājumu, kas jāuzdod arī vispārīgā mērā par budžetu, par izdevumiem, kas ir Eiropas Savienībā, piemēram, subsīdiju un nevis investīciju formā šai 21. gadsimta ekonomikā, bet varbūt tās ir pārāk plašas diskusijas, lai tās īstenot šeit Inta komitejā. Es jebkurā gadījumā domāju, ka tirzniecība mums jāskat kā daļa no kopējā instrumentu kopuma, ko es izmantoju arī ārējā darbībā. Un atzinīgi vērtēju komentārus, kas tika izteikti par to, ka arī šai jomā trūkst uzticamības. Un un trūks tādas iespējas radoši izmantot budžetu Tā rezultātā nevaram vienmēr pildīt šo solījumu, ka jo vairāk reformu tiek veikts, jo vairāk resursu varam piešķirt, nu, piemēram, attiecībā, ja runājam par reformām attiecībā uz cilvēktiesībām, minoritāšu tiesību aizsardzību. Tas ļaut mums veidot tādas pamatīgākas partnerības šīm valstīm ar Eiropas Savienību un katrā rīcībā, ko mēs īstenojam, tad, kad novērtējam šo daudzgadu finanšu plānu, mums jāņem vērā šie principi un vērtības, ar kurām vēlamies veidot savu ārlietu politiku. Un tirdzniecība, kā jau teicu, ir tikai viens no instrumentiem, kas te tiek izmantots tirzniecība un arvien vairāk norisinās protams, tādā pārmaiņu vidē mainās arī tas, kas no, tā, no šī procesa tiek gaidīts. Mums jāskatās, kā varam tikt līdz laika solim. No vienas puses gribētu teikt, ka ekonomikas izaugsmas veicināšana mūsu pilsoņu labā, protams, joprojām ir svarīgākais mērķis. Tam izmantojam tirzniecību un cita veida ekonomikas diplomātijas instrumentus lai rastu atbilstīgos resursus. Tāpat tā pašā laikā, domāju, mums ir kritiski jāpaskatās uz to, vai komisija ir pietiekama resursu, lai tiktu galā ar šīm arvien pieaugošajām prasībām un cerībām attiecībā uz tirniecības paziņojumiem. Mēs bieži runājam par to, ka ir vajadzīga pārskatāmība, un tas, protams, tā ir, bet ir pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotāji gaida ne tik vien to, ka viņiem dos kaut kāda informācija tādā burtiskā ziņā, bet viņi tiešām vēlas tapt arī uzklausīti. Domāju, ka tā ir visai pamatota prasība, bet tāpat laikā tā ir prasība, kurai nav piemērotas pašreizējās Eiropas komisijas struktūras. Tehniska, tehniski tirniecības eksperti jau nav gluži tie cilvēki, kas var tikt ar šādu veidu prasībām galā un pilnīgi noteikti nevienlaicīgi. Un tāpēc es atzinīgi vērtētu, ja mēs pievērstos arī vajadzībai būt elastīgākiem un nodrošināt resursus modernai 21. gadsimta tirniecības politikai, kuras pamatojas, pamatā ir vērtības un dažādu interesēto pušu intereses, ne tikai mēs paši. Paldies! Saka priekšādātājs tālāk goba vārdā Helmut Šalts kā vienmēr. Dankā, Paldies! Eh, Arī es vēlos pateikties referentam sirsnīgi par šo sagatavotu atzinumu projektu. Nav slikts priekšlikums, bet eh, vēlos piekrist dažiem klājiem arī jums, ka šeit tiešām rūpīgi jāpārdomā tas, kā būs šis teikt plānots un kā, ko nākotnē to darīt. Nu, mums, eh, kā tirsniecības komiteja, protams, šeit ir savas intereses, savu teikšanu, bet arī vispār jānopuķa kopumā. Ceturtā, ceturtā nodaļa, referents runā par dažādiem uh, izdevumu, izdevumu samazinājumiem šajā kategorijā. Jāstāsta, ka lai tas, par ko mēs atbildam, arī makrofinansiālā atbildība, ko tad mēs no tā izspiešam tā sacīt? Ja tirsniecība jau nav pašmērķis, ja, ka mēs vēlamies lūs, sniegt arī pienesumu sociālajai un, un uh, ekonomikas attīstībai šajās valstīs, un kā tas izpaužas kā atbalsts. Un arī nauda tagad fast track procedūrā tie tiek izdot nepārbaudot, kāda ir priekšnoteikuma, un kāda ir iznākuma, kāda ir ietekma un tā tālāk. Vai tas tiešām atstāja ietekmi uz, uz ilgspējīgu attīstību un ekonomikas attīstību šajās valstīs? Lūk, tas ir jautājums, pie, pie kur mums noteikti jāpiestrādā, un kas te būtu skaidrāk jāatspoguļo. Otrkārt, varbūt arī, kur mums kā frakcijai būtu jāatcerās, tā tirsniecības politika. Ja, mums dod arī ievērojams pašu ieņēmumus muitas jomā. Nu, un, nu, tā tad jādomā par to, kur tad šie nu, līdzekļi tālāk nonāk. Tie ir mūsu pašu līdzekļi, ko mēs izmantojam saviem projektiem, arī attiecīgi pilsoņu interesēs un tā tālāk. Nu, lūk, šī neatbilstība, nu, tā ir jādara zināma, jābūt savskatāmībai šajā jomā. Nu, budžeta komis, komis, komisijas atbildīgiem referentiem šis jautājums ir jādara. Mums zināms, noteikti jāuzsver un pie tā jāpastrādā. Paldies! Thanks, and also thanks to the... Paldies, un arī es vēlētos pateikties referentam. Piekrītu, ka tirzniecībai ir jāspēlē loma mūsu ārējās politikas veidošanā, bet, eh, kā jau šeit izskanēja, jautājums ir par naudu, ko izmantojam, un, protams, arī par politikām, kurām ir jābūt pēc iespējas skaidrāk noformulētām un atbilstīgām Eiropas ārējo, ārējās darbības mērķiem. Piekrīt manam kolēģim, kas sēž pa labi, ka ir jānovērtē un ir jābūt tādai nepārtrauktai vai vismaz e, saulēcīgai izvērtēšanai, kā notiek attīstība saskaņā ar mūsu politikas mērķiem un vai tiešām nauda, ko esam ieguldījuši, nes augļus. Par e, šiem ārkārtas fondiem piekrīt izskanējušajiem argumentiem, ka nedrīkst būt tā, ka parlaments tiek nobīdīts malā. Bet e, kā nodrošināt šo fleksibilitāti? un kā nodrošināt to, lai ārkārtas gadījumos iztērētā nauda tiešām tiktu iztērēta ārkārtas gadījumiem. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Mitä komission? Sieltä komentaa ne ottaa, kun ne ovat komisia. Over there. Good. Thank you, Chair. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms vēlētos pateikties referentam un visiem deputātiem, kuri izteicās šajās debatēs. Vispirms un galvenokārt par izteikto atbalstu ārējai tirzniecībai. Kā jau būsiet dzirdējuši, komisija šobrīd strādā pie sava priekšlikuma. Mūsuprāt, šim pārskatam vajadzētu būt vērstam uz jaunu darba vietu veidošanu un ekonomisko izaugsmu, kā arī ņemt vērā patreizējās problēmas un izaicinājumus. To jau vairāk no jums pieminēja. Redzēsim, kāda būs budžetā paredzētie līdzekļi, un tad mums ir jāizvērtē, kā patreizējā DFS ierakstītā elastība varētu darboties. Tagad eh, par konkrētākiem jautājumiem, kurus šeit uzdevāt. Galvenokārt eh, jautājums par dažādu iniciatīvu nepārtrauktu izvērtēšanu, piemēram, MVU, internacionāla globalizācija un dažādas citas biznesa struktūras, kuras atbalstam. Piekrītam deputātu viedoklim, ka ir jārunā par šādu finansējumu pievienoto vērtību. Un vēlētos jums atgādināt, ka dažādi komisijas dienesti ciešā sadarbībā ar parlamentu tehniskā līmenī tiekoties dažādās sanāksmēs jau runā par to, kā šo visu sakārtot, tieši runājot par eh, pievienoto vērtību. Ceturtā kategorija, budžeta kategorija. Uh, Eh, tur tiešām finansējumā, eh, pro, finansējumā elastība nav paredzēta īpaši liela, bet eh, tiešām šodien mēģinam runāt par to, kā stāties pretim patreizējām problēmām un ko mēs, un tad redzēsim pēc vidustermiņa pārskata, ko darīt tālāk. Paldies! <laughs> Ļoti īsa atbilde. Paldies. Jā. Tagad dod vārdu referentam. Jā, yeah, thank you, Chair. Paldies, prieksēdētāji kungs, eh, uzklausīju komisijas teikto un ņemšu to vērā. Eh, eh, nu jā, bet to es arī sagaidīju un komisijai šajās smagajās sarunās, nu, vajadzētu būt parlamenta pusē, es tā ceru. Un nevis jau, jau ieņem tādu aizsardzības pozīciju priekšlaicīgi. Ja mēs zinām, ka Instrumenti, mm, par ko parlaments ir cīnījies un kas ir izstrādāti un kas beig beigās ir uh, ieviesti budžetā tikai pēc tam, kad tikušies trīs uh, priekšsēži jau un, un, un veikuši papildus uh, smagas sarunas, un tagad, tagad šie instrumenti vairs nav izmantojami. Un tas nozīmē, ka šī dramatiskā mm, elastīguma izmantošana, ņemot vērā patreizējos izaicinājumus, ir ir, eh, nu, tad, protams, eh, sevi izsmēlusi. Jā, mēs esam izrādījuši papildus elastīgumu, bet šie instrumenti ir beigušies. Un otrajā finansējuma periodā šie instrumenti vairs nav pieejami. Un ar to, lūk, eh, ir nepieciešami veikt jaunas sarunas, pie, pieņemt lēmumus. Šelca kungs par um, muitas ieņēmumiem, vai tai būtu jābūt arī tēmē šajā pārskata posmā. Tas, protams, atstāja um, ietekmi uz uh, diskusiju par mūsu pašu līdzekļiem, kā mēs vēlamies to struktūrēt. Ekonu un budžeta komisijas kopējais ziņojums par eiro fiskālā kapacitāte, nu, tas jau nav tas, par ko mēs šeit runājam šodien, bet, bet eh, tā ir ļoti sarežģīta tēma, bet, bet eh, tur ir runa par šo lietu, par, par šo, šo jautājumu. Tātad pašu līdzekļu, kā mēs to sarūpējam, kā mēs nākotnē varam padarīt mūsu budžetu stabilāku, kāds būtu pareizais ceļš. Nu, lūk, tur pats ir šis jautājums par pašu resursiem, jā, un kā tad, eh, kā mēs tos struktūrējam. Vēlos eh, aicināt eh, sekretāriju sasnāties ar komisiju, lai sastādītu tādu pārskatu par to, kas tad, kāds vērtējums pēdējā laikā ir paveikts, jā, un, un kas tiek plānots nākamajā gada laikā, lai mēs to varam izvērtēt un arī savus esam atspoguļot, izdarīt varbūt secinājums attiecībā uz DSF un arī gadējā budžeta sarunu sagatavošanu. Paldies. Super, das werden wir gerne unterstützen. Paldies, to mēs, protams, labprā, labprāt atbalstīsim un tā arī darīsim. Paldies. Termiņš grozījuma iesniegšana ir 25. aprīlis, pulksten 12. Un nu, tagad došu mm, vārdu manam vietniekam kas eh, izteiksies par septīto darba kārtības punktu. Uh, so... Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts un izskatāmais punkts ir parlamenta 2010. gada ieteikumi par sociāliem un vidas standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošana. Un uzreiz došu vārdu Forences kundze, referentes kundze, vārds jums. Grazie mille, prezident. Paldies, prieksēdētāja kungs. Prieks... Vispirms eh, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu šā ziņojuma sagatavošanā, un arī citām komitejām, kuras ir sagatavojušas atzinumus. Vēlētos pateikties gan ēnu referentiem, tā arī sekretariātam un komisijai. Komisija arī deva savu artavu. Šobrīd uh, dzīvojam situāciju, šobrīd situācija, kad visi grozījumi patiesībā uzlabos uh, dokumenta tekstu, jo atspūguļo gan darba tirgus eh, spēlētāju, gan arī visu citu iesaistīto pušu viedokli. Jautājumi ir ļoti aktuāli un problēmu risināmo ir daudz. Bet, um, lai uzsāktu diskusijas, tad vēlētos sākt ar to, ka es esmu pirmo reizi referente jautājumos par šo tēmu komitejā, un es uzskatu, ka komisijai un padomē ir jāuzņemas lielāka atbildība par šiem jautājumiem, jo, kā jau nosaukums rāda, desmitajā gadā parlaments eh, izstrādāja savus ieteikumus. Ir pagājuši seši gadi. Mēs patiesībā runājam par trīs ziņojumiem, kuros visos runa iet par Eiropas Savienības tirsniecības nolīgumiem, tirsniecības politiku kopumā, kuros noteikti vajadzētu iekļaut arī cilvēktiesību jautājumus, sociālos un vidas standartus un tā tālāk. Nedaudz par kritērijiem. Tos esmu ņēmusi savu darbu pamatā. Pirmām kārtām, kāds ir mūsu mērķis, kādas ir ambīcijas? ir jāuzklaus nevalstisko organizāciju teiktais, un tāpēc esam griezušies pie dažādiem sociālajiem partneriem, un visi kā viens saka, ka e, mēs nedrīkstam raudzīties tikai un vienīgi uz īslaicīgiem rezultātiem. Ir jāraugās tālāk nākotnē. Tirzniecības nolīgumi divpusēji, daudzpusēji arī sadarbība ar Pasaules tirzniecības organizāciju. Es pasakos visiem kolēģiem, kuri ir izstrādājuši grozījumus, bet uzreiz pasaku, ka neatbalstīšu tos grozījumus, kuros mūsu sākotnējais ambiciozais līmenis tiek samazināts. Uh, Es uzskatu, ka mums eh, ir jāizstrādā tādi instrumenti, kur tiešām nāktu par labu nosaukumā minētajām tēmām. Tātad eh, cilvēktiesības, ilgtspējīga ekonomiska attīstība. Tātad visi grozījumi, kur darbojas pretējā virzienā, tos neatbalstīšu. Otrakārt, es eh, nevaru atbalstīt viedokli, kurš ir pret ja teiksim, neatbalsta parlamenta desmitā gada ieteikumus. Tātad, jebkura grozījuma, kuri uzlabo, stiprina, atbalsta šo viedokli, tos atbalstīšu, bet, piemēram, kādas konvencijas ratifikācija un starptautisko līgumu īstenošana vai tāda slēgšana nākotnē, visi grozījumi, kur tā kā samazina parlamenta ambiciozo nostāju, tos neatbalstīšu. Mēs nedrīkstam samazināt mūsu sākotnējo bāzi. Tas bija otrkārt. Un visbeidzot, tas arī ir viens no pamatvaļiem Parlamentam ir jāspēlē daudz lielāka loma ietekmes seku novērtējumu izvērtēšanā, jo parlamenta e, loma šajā darbā ir ārkārtīgi būtiska, un domāju, ka mums vajadzētu ieņemt e, nišu, kas mums ir paredzēta un kas šobrīd lielā mērā paliek tukša. Jā, iespējams, ka nebūs viegli visus grozījumus e, ielikt ziņojumā, un tomēr mēģināsim, mēģināsim, kā jau teicu, sagatavot eh, trīs grozējumus. Tātad viens ir preferenču sistēma, viss ir vienisprāts, ka jāstrādā efektīvāk, un sistēmas pamatā ir dažādas konvencijas. Parlamentam un darba tirgus spēlētājiem ir jābūt iesaistītiem eh, šīs konvencijas īstenošanā. Uh, tad sociālie partneri, un visbeidzot, nedomāju, ka es varētu pozitīvi vērtēt tos grozījumus, kuri parlamenta lomu samazina. Atbalstīšu grozījumus, kuri runā par tīriem energoavotiem. Un uh, Tradicionālie energoavoti fosīlie, fosīlie kurināmie ir pamazām jāaizstāj ar atjaunīgiem energoresursiem. Un noslēgumā vēlētos pateikties kolēģiem, kuri uzskata, ka uzņēmumiem ir jāuzņemas lielāka atbildība sociālajā ziņā. Jo šobrīd daudzas dalību valstis uzņēmumu sociālo atbildību uzskata par brīvprātīgi īstenojamu pasākumu. Man tā nešķiet. Visbeidzot par Daešu. Šī joma ir ļoti svarīga, un arī šeit tas sasauc ar uzņēmumu sociālo atbildību. Un noslēgumā vēlētos pateikt, esmu gatava sadarboties ar ēnu referentiem, uzklausīt arī citu kolēģu domas. Un eh, es uzskatu, ka visam parlamentam šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, jo runā par Eiropas tirzniecības politiku kā instrumentu cilvēktiesību un citu svarīgu jautājumu sakārtošanā. Priekšsēdētājs, paldies! Kolēģi vēlējos pateikt, ka ir 290 grozījumi iesniegti šim ziņojumam, kā to jau referenti teica, un ir vēl arī e, atzinumi, ko ir sagatavojusi AFET, DVMPL un FEM komitejas. Uh, Un tagad eh, vēlētos dot vārdu politisko grupu runātājiem, vispirms EPP grupas eh, pārstāvjiem. Paldies, godātie kolēģi! Es gribētu atvainot kolēģi viņa prombūtnes šobrīd, un viņš lūdza man uzstāties viņa vietā. Ziņojam mērķis uzsvērt tos pasākumus, ko īsteno Eiropas komisija jau kopš 2010. gada Tāpat laikā gribu atgādināt, kādi ir tie mērķi, kas mums jā, jāsasniedz Saifī kundze. Izteicās attiecībā uz Forences ziņojumu, sakot, ka lūk, tirzniecība var veicināt, palīdzēt veicināt, aizstāvēt visas Eiropas Savienības vērtības starptautiskā mērogā. Uh, un līdz ar to garantēt arī cilvēktiesību aizsardzību un sociālo normu ievērošanu un vidas aizsardzības jautājumu uzlabošanu tāpat. Un tāpēc uh, ilgtspējīgas eh, attīstības klauzulas ir ārkārtīgi svarīgas sirniecības nolīgumos. Tā, lai daudzpusīgā kārtā varētu pie šiem jautājumiem strādāt kopā ar starptautiski interesētām pusēm, tādām kā ESA, ANO un tā tālāk. Ja runājam par cilvēktiesību aizsargāšanu, tad nepieciešams raudzīties uz to, lai cilvēktiesību klauzula, kas jau ir iesna, ieskļauta parasti šajos tirniecības nolīgumos, tiek arī respektēta un piemērota. Šī iemesla pēc ir svarīgi uzmanīgi sekot līdzi īstenošanas procesam attiecībā uz tirniecības nolīgumiem. Un šajā kontrolē, protams, ir iesaistīti gan Eiropas parlaments, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvi esam atkārtojuši prasību par to, ka jāizveido arī fórums attiecībā uz ilgspējīgu attīstību kopā ar dažādām konsultatīvām grupām. Nolīgumi un cilvēktiesību ievērošana ir jautājumi, kam jāsako līdzi. Un, lai to darītu, mēs iesakām pārdomāt par rīcības, iespējamu rīcības plānu, ko varētu īstenot kopā ar partneriem lai varētu koreģēt tos gadījumus, kad atsevišķas no šīm saistībām netiek pildītas. Esam turklāt arī pieprasījuši, tieši tā kā jau tika teikts, um, izmantot GPS plus sistēmu, lai veicinātu šīs vērtības gal galā. Šī sistēma ļaus mums veicināt uh, cilvēktiesību aizsardzību un arī vidas un sociālo prasību ievērošanu piemēram, cīņā pret piespiedu darbu, bērnu eh, piespiedu nodarbināšanu. Tie ir jautājumi, kas jāliek priekšplānā. Mēs lūdzam komisiju darboties dav aktīvāk, izstrādājot intensīvu priekšlikumu tirniecības jomā, lai cīnītos pret piespiedu darbu un bērnu piespiedu nodarbināšanu. Tas viss veicinās ilgspējīgu attīstību Tam ir vajadzīgi tādi tiesību aktu projekti, kas ir realistiski pēc savu saturu, bet arī gala mērķiecīgi. Turklāt mēs iesniegsim, protams, arī grozījums attiecībā uz uzņēmumu, korporatīvo sociālo atbildību. 2013. gadā parādījās pirmās pazīmes šāda veida darbam, komisijai pie tā jāturpina strādāt, un rīcība jāveic arī citiem partneriem. Mēs turklāt aicinām komisiju īstenot arī stratēģiju attiecībā uz sociālo korporatīvo atbildību. Paldies! Uh, thank you very much, kolēģi! Paldies! Un tagad uh, S un D grupas vārdās Dārlings kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es vēlētos pateikties referentai un eh, iesniegtais grozījums skaits pierāda to, cik šis ziņojums mums visiem šķiet svarīgs. Sociālistu grupai mēs uzskatām, ka godprātīgas tirzniecības galvenais pilārs ir nosaukumā minētās jomas, un noteikti mums eh, ir jārunā par tiem, kuri ir atkarīgi no mūsu domām par to, kā mēs par šiem jautājumiem runājam starptautiskajos tirsniecības nolīgumos. Uh, Svarīgs ziņojums, un pret to ir jāizturas ļoti nopietni. Kopā ar saviem kolēģiem no sociālistu grupas mēs esam iesnieguši divus grozījumu kopumus. Vispirms, eh, pirmais grozījumu kopums - izvērtēt komisijas paveikto un netik labi paveikto un paraudzīties tiešām atpakaļ līdz 2010. gadām. Otrais grozījumu kopums ir eh, paskatīties uz eh, Eiropas, eh, Eiropas ilgspējīgas tirdzniecības attīstības eh, dokumentu īstenošanu. Un ņemot vērā arī traģiskos gadījumus Laplāza un arī citas atbildības. Arī citas grupas ir iesniegušas labus grozījumus, bet ir arī tādi priekšlikumi, kuri uh, atgriežoties sešus gadus atpakaļ, mēģina pazemināt parlamenta panākto desmitajā gadā. Un e, mūsu uzticēšanās mūsu darbam var nopietni tikt likta uz spēles. Un e, šobrīd darbs pie kompromisa grozījumiem ir tikai sācies. Un ceru, un ceru, ka tas būs e, auglīgs. Arī es piekrītu, ka tirniecības un ilgspējīgas attīstības uh, principi nedrīkst tikt pazemināti šajā ziņojumā. Komisāra Malmstrēma uzskata, ka e, tirzniecība un ilgtspējīga ekonomiska attīstība ir jāuzskata par um, e, cilvēktiesību īstenojumu. Un es domāju, ka šiem pasākumiem un šiem prioritātēm ir, jātiek, ad, ir jābūt adekvāti uzraudzītām. Uh, lai mūsu vārdi tiešām taptu īstenot. Paldies! Paldies! EKR vārdā priekšstāvvietnieks Zahardēlkungs. Paldies, eh, kolēģi! Atbilstoši mūsu ilgtermiņa politikai, atbalstam tirdzniecībai un eh, attīstībai. Es domāju, ka mēs daudz vairāk varam panākt eh, cilvēktiesību jomā, eh, sociāltiesību jomā, eh, vīdes standartu ievērošanas jomā, attiecoties pret mūsu tiesības partneriem un kaut kādiem vienlīdzīgiem, tā teikt, partneriem, lai attiecīgi viņi arī uzņemtos saistības un attīstītu šīs jomas un vienlaikus, vienlaikus risinot komerciālu raksturu darījumus ar mums un uh, Nu, atklāt sakot, līdz ar to mēs nesam apvienāti ar kādu vienu tādu principu, kas atspoguļojas atkal un atkal šajā ziņojuma projektā. To mums varētu saukt par tirsniecības politizēšanu. Atbalstam referenti attiecībā uz to, ka ir jāuzsver, jāuzsver vairāk jau pastāvošo privātas tiesniecības nolīgumu īstenošanu, šīs īstenošanas uzraudzību un tā tālāk, bet tiesniecības politizēšana, nu, ziniet, eh, tas, mūsuprāt, eh, nav tas efektīvākais eh, līdzeklis, tas ir patiesībā pretproduktīvs un pat potenciāli tāds graujošs pasākums. Nu, ko es ar to saprotu? Un nu, kam konkrēti mēs nevaram piekrist? Nu, nevaram piekrist tām, ka nākotnes tiesniecības uh, nolīgumi tiek saistīti ar tāpēc saistošiem cilvēktiesību izvērtējumiem, ja, ka tas tāds priekšnoteikums. Tāpat ir nesaprotam, kā vispārīgais uh, disputu risināšanas mehānisms, kas būtu tieši pieejams sociālajiem partneriem, nu kā šāds mehānisms strādāt vispār. Varbūt to vairāk mm, kaut kā vajag aprakstīt, eh, precizēt, uh, definēt. Tāpat arī ierosinātais sankciju mehānisms. Uh, kā tiesniecības nolīgumā tiek iesaldēti atbilstoši noteiktiem priekšnoteikumiem. Tā teikt, mums izraisināts bažas un vispēcot, kā parasti. Mēs sistemātiski, protams, apšaubām šo te obligāto pieeju korporatīvajai uzņēmumu sociālajai atbildībai. Tātad, lūk, un, mm, esam iesnieguši atbilstošus grozījumus, Un, kā redzēt, mums ir diezgan liels domstarpības, bet uh, katrā ziņā esam gatavi turpināt sarunas. Vēlamies piedalīties um, šī ziņojuma izstrādes procesā un uh, cerams, ka nonāksim pie kompromisa vismaz uh, tais svarīgākajās jomās, tātad līguma efektīva izmantošana, saruna caurskatāmība, GSP plus mehānismi un dažas citas jomas, kas mums ir aktuāls. Tāpēc var viens atzīt, ka nevaram viens sagaidīt. Bez zēm rokas gaidot nākamo eh, nu, referents sanāks, mēs esam gatavi konstruktīvi iedalīties šajā sanāksmē. Paldies! Paldies! Dākolas kungs eh, liberāļu vārdā. Paldies! Man, man jau desānis vārdā izsakojas, eh, kas ir mūsu parastais referents, līdzreferents, bet paldies referentē par veikumu. Vairāk kā 200 grozījumi iesniegti. Un kopā ar Desārjos mēs strādājam pie aptuveni 20 kompromisiem. Mums mēģina panākt pozitīvu iznākumu konsensu un pieņemt tādu, kas ziņo tādu rezolūciju, kas atbilstu desmitā gada parlamenta izstrādātajai uh, rekomendācijai. Tātad komisija šajā jomā būtu ambiciozāka, nosakot šos tirsniecības mērķus un tā. Kas tad eh, būtu jāapļauj gala tekstam un ko esam iesnieguši savos grozījumus? Pirmkārt, Eiropas Savienībai būtu jāspēlē aktīvāka loma apvienot to nāciju mērķu īstenošanā. Es šeit runāju par ilgspējīgas attīstības eh, mērķiem, kā apvienotās nācijas notiekušas laikos mēs 30 gadiem. Otkārt, eh, dzimuma iztiesības jautājumi, cilvēku, tiesākasība un sieviešu tiesību jautājumi sevišķi. Ja regulāri jāņem vērā, tomēr eh, domājot par jaunām tirsniecības stratēģijām, pie, pie kurām strādā komisija. Treškārt, sistemātiski jāveic ietekmes izvērtējums pirms uh, uzsākt uh, sarunas par tirsniecību ar kādu jaunu partneri, mums eh, rūpīgi būtu jāiz, eh, jāizsver, jāizvērtē ilgspējas attīstības eh, aspekti, jāpievērš vislielākā uzmanība mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, minoritātēm vai arī geogrāfiski izolētām iedzīvotāju grupām. Nu, es sevišķi par um, attāliem eh, reģioniem runājot, tātad uzsākot tiesniecības sarunas komisija grāsās uzsākt eh, ietekmes izvērtējumu, bet tas nevis tāds izklāts gadījums, sistemātisks tas netiek veikts. Mūsu tiesniecības eh, politika jāsakmē enerģētiskie risinājumi, zaļie risinājumi. Šeit ir kā jau pareizā risinājumā, bet varbūt tas vairāk jāuzsver vispēcēt. jāuzņems papildus iniciatīva par tādām lietām kā, piemēram, eko maķējums vai nefinanšu informācijas atklāšana. Lai sekmētu to, kā Eiropas kompānijas rīkojas atbildīgāk no sociālā, sociālā un ekoloģiskā viedokļa raugoties, tātad sociāli atbildīgāk rīkotos. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Zaļo vārdā izteiksies kolēģi. Skākēlēļ. Paldies, paldies par ziņotājiem. Mēs esam iesnieguši vairākus eh, grozījumus. Cilvēktiesību klauzulē šeit ir jāfigurē. Slēdzot tirsniecības līgumu, nu, var, var uh, uzlikt sankcijas par ko citu, un kāpēc gan ne par cilvēktiesībām? Ja jaunajā stratēģijā mēs nopietni domājam, ka jāuzliek lielāks uzsvars uz CSR un cilvēktiesībām, nu tad jāpanāk tas, ka šīs lietas var arī mm, var uzstāt un tās īstenot. Tas mums ir svarīgi. Runājot par jau izteiktajām rekomendācijām, tātad uzlikt importā liegums valstīm, kur tiek praktizēts piespiedu darbs, nu tas jau nav nekas jauns, bet uh, tas, kā komisija līdz šim uz to ir rēģējusi, nu nav tas labākais pieejams, tāpēc šajā ziņojumā tas būtu jāiekļau vēlreiz. Šī rekomendācija joprojām ir spēkā no parlamenta puses un gaidām atbildi no komisijas. Runājot par tirsniecības un eh, vidas aspektu salāgošanu, aicinu komisiju pielikt punktu tam, ka OMFCCC kontekstā uh, tiek runāts par tirdzniecību. Nu, Nevajadzētu pieļaut, ka vidas un tirdzniecības mērķi tiek pretstatīti. Aicinām arī komisiju piestrādāt pie tā, lai uh, nošķirtu produktus kā tādus un šo produktu ražošanas metodus. Arī šajā jomā pēdējos sešu gadu laikā nav bijis nekāda progresa, tā kā tiek pie tā varētu piestrādāt. Un, vispēcot, arī iepriekš esam pieprasījuši, lai komisija uh, padomā par eh, eh, nodokļu pielāgošanu. ETS pārskata kontekstā varbūt vajadzētu par to domāt. Man būtu vajadzētu uzstāt eh, uz to, lai komisija beidzot to ņem vērā. Tad vēl aicinām komisiju iestrādāt Eiropas Savienības tiesību aktos OECD standārts par uh, ilgspējīgām piegādes ķēdēm. Tas figurēja tirsniecības stratēģijā. Koncentrēšanās piegādes ķēdēm, kā mēs tās traktējam un kā mēs uh, nodrošinām, ka tiek ievērotas cilvēktiesības un uh, CSR. Tas būtu jāuzsver arī mūsu ziņojumā, paldies. Thank you very much and now for uh, the EFDD. E paldies, EFDD vārdā. Uh, Mums ir tā kolēģiem vārds. Paldies, eh, pateicos referentam par veikto darbu. Kopumā nav slikti pastrādāts. Un vēlos eh, piedalīties turpmākajā darbā. Kolēģi no citām frakcijām uzsvēra, ka domājot par tirsniecības noliegumiem ir jādomā par uh, Uh, cilvēktiesību jautājumiem, par ILO standartiem, starptautiskās darba organizācijas standartiem. Parasti tie figurē visos mūsu daudzpusējos uh, tirsniecības uh, nolīgumos, kuros iesaistīta Eiropas Savienība. Bet nevienmēr to pietiek. Vakar runāju ar nodarbinātības komiteju par satraucošām ziņām no Dienvidu Korejas, tur, tur netiek ievērotas darbinieku tiesības un tāpat arī vidas aktīvis tiek sodīti. Un ikā formā viņa tiesības eh, tiek nodrošinātas, bet netiek ievērotas. Sociāla klauzula ir nepieciešama, bet tā neko nedod, ja tā netiek rūpīgi īstenot un ievērot. Tādēļ jāstiprina šī nodaļa par ilgspējību attīstību daudzpusējos nolīgumos, eh, iekļaujot tur kontrolas mehānismu. Nodot uz savstāvo partneru atbildību arī uh, gadījumos šī klauzula tiek ievērota. Kas ir vēl svarīgākie aspekti? Debesēras līgumās jādod iespēju šos līgumus iesādēt tādi, ja mēs saskaramies ar nopietniem pārkāpumiem, ar vidas uh, aspektu vai tie, cilvēku tiesību aspektu pārkāpumiem. Šie mehānismi ir jāizmanto. Ir nepieciešamas iniciatīvas, lai uzņēmumi tiešām uzņemtos sociālo atbildību. Lai tieši uzņēmumi būtu pirmie, kas rīkotos eh, tādi, ja, uh, ir vērojami kādi vidusnormu pārkāpumi, piemēram, tā tālāk. Ja jāņem vērā arī piegājuši ķēžu jautājumu, kā to minēja arī kolēģi pirms manis. Nesenā ILO konferencē par to tik runāts. Attiecīgs grozījums iesniegsim nodarbinātības komitejas grozījumi jāņem vērā. Paldies! Paldies, vēršos vairs pie kolēģiem. Vai vēl būtu kādi papildus komentāri, papildus um, piezīmes, jautājumi? Ja nē, tad uh, vēl došu vārdu komisijai. Dažiem īsiem komentāriem. Digitrade vārdā Silvija Formentīnī izteiksies. Lūdzu. Paldies, priekšstādētāji, paldies visiem uh, saimiem deputātiem par interesantiem komentāriem. Jūs atsākat man nu izteikties īsti, nu tad uh, pavisam tiešām tās īstas dažas tēzes. Komisija noteikti ir ieinteresēta jūsu institūcijas darbā. Šis jums ir svarīgs. Cilvēktiesības vīde, darba jautājumi tā tālāk, ja visi mums ir svarīgi, kā to norādīja iepriekšējie runātāji. Paldies referentiem, citiem kolēģiem par atklātību dialogā ar komisiju. Es domāju, ka tā ir vērtība. Un tā jāievēro turpmākajos šī darba soļos posmos. Šīs dienas diskusijai lielais grozījums skaits uh, apliecina to, ka jautājums ir aktuāls un ļoti bagātīgs, tas ir daudzpusīgs, tāpat arī sarežģīts. Nu, neizteikšos par katru grozījumu, tad jau es stundām runātu, bet, uh, nu, pavisam īsti par svarīgāko. Komisija pozitīvi vērtē to, ka daudzos procesos ir runa par uh, to, ka jāatzīst līdz šim paveiktais virknē jom, piemēram, ASP, atbildīga uzņēmēja darbība, tāpat arī ilgspējas attīstības sadaļas nolīgumus. Vairāk grozījumi arī runā par uh, aktualitātēm, kas nav iekļautas um, iepriekšējās rezolūcijās, tādēļ, ka tā vēl nebija aktuāls. Tā ir Bangladešas kompakt. Šis līgums ar Bangladešas uzņēmējiem, tas ir ļoti labi, tas jāiestrādā grozījumos. Tāpat arī veikniem grozījumēšu uzmanību uz papildu darbu, kas ir veikts eh, starptautiskās organizācijās, kas turpina spēlēt būtisku lomu šajos jautājumus. Pozitīvi vērtējumi arī to, ka virkne grozījumi mēģina panākt līdzsvaru starp to, ko var panākt tiesnesības politiku un eh, ko var un kas būtu jāpanāk citām politikas jomām. Nu, te ir runa par politikas jomu konsekventu saskaņošanu, kā mēs tad, tad eh, tiešām salāgojam dažādas politikas, sevišķi tiesnesības un attīstības politiku. Visbeidzot, Nu, daži grozījumi nav tīri faktoloģiski pareizi, tur, respektīvi, tur dažas tādas kļūdīnas iesakušās. Bet uh, turpmākajos uh, sarunu posmos es domāju, ka mēs to atrisināsim. Un gan jau kopējiem spēkiem panāksim arī progresu. Nu, droši vien, ka ar to arī pietiks, jo laika mūsu rīcībā nav pār pārējiem. Bet noslēgumā vēl apliecināšu, ka esam gatavi turpināt dialogu, esam interesēti šajā dialogā. Cerams, ka par kopējiem spēkiem panāksim arī labu rezultātu. Paldies! Noslēgšu nu, pavisam īsi, jo, diemžēl, mums tiešām um, diezko nevedās ar grafiku ievērošanu. Bet uh, došu vēl īsi pavisam vārdu mūsu referentē. Lūdzu, jums vārds noslēguma komentāriem. Paldies, priekšsētāji. Nu, tiešām mēģināšu izteikties pavisam īsi. Pateicos visiem par uh, komentāriem un jautājumiem. Un tāpat paldies arī komisijas pārstāvēji Paldies komisijas sekretārātam, ar ko mums ir laba sadarbība. Divi tādi komentāri par darba metodi. Nu, būtu atkārtošos, bet ir svarīgi, lai sarunu fāzē meklējot kompromisus. Kolēģi iesaistītos saulēcīgi un konstruktīvi. Jautājums ir daudz, daudzpusīgs un arī sarežģīts. Tādēļ nepieciešams saulēcīgi meklēt optimālus uh, risinājumus, kas var atrast pēc iespējas plašāko konsensu. Par grafiku runājot. Grūzīm ļoti daudz, kā jūs dzirdējāt, pār par 200. Un ņemot vērā to, ka šis jautājums ir tik tiešām daudzveidīgs un, un svarīgs, ir runa faktiski par trīs atsevišķiem ziņojumiem, kas tagad ir sapludināti vienā. Mēs, protams, pozitīvi vērtējam priekšlikumu Mm, izvērst um, pamatīgākas sarunas par grozījumiem šajā pēdējā sarunu posmā. Nu, un uh, arī gaidām, kad komisija sniegs savu atzinumu. Pirmdienas varētu ienākties, kā dzirdējām. Un nu, tas nozīmē, ka mūsu darbs tomēr varētu nedaudz ieilgt. Tā nav viena konkrēta cilvēka vaina. Te jāņem vērā jautājums ar šītais raksturs. Īsāk izsakoties, piekrītu kolēģiem, ka ilgspējīgas attīstības jautājums, tas var, tam jāspēlē tiešām centrālā loma šajā ziņojumā. Tāpat atzīstu, ka ir jācīnās pret piespiedu darbu, jo sevišķi par pret, respektīvi, bērnu madabināšanu piespiedu kārtām. Tas noteikti ir eh, vairāk jāizceļ šajā ziņojumā. Kopš desmitā gada pagājis daudz laika, un um, ir jāuzsver arī pozitīvi aspekti, kā šis te mums ir Bangladeša, Bangladešas uh, sāktais kompakts. Tirsniecībai jābūt ilgspējīgai. Eh? Visus šos aspektus atspūgļosim gala ziņojumā. Nu, atcaucoties uz uh, kolēģi sacīto, mums uh, jāpanāk, kā mūsu veicībā ir efektīvi instrumenti. Tas nenozīmē, ka tirsniecība jāpolitizē. Jautājums par to, vai mūsu instrumenti ir saistoši un, un, un uh, lai tie var atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēktiesību, attīstību un, un, un, un vidas aspektiem. Un nu, paldies kolēģim Kaderam par to, ka pieminēju šo piespiedu darba aspektu, tas tiešām ir jāņem vērā un jādroši vien, lai sankcijas eh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā arī tiešām tik piemērotas. Un paldies eh, arī nodarbinātības komitejai starptautiskās darba organizācijas, ja ILO, um, tātad sankcijas šeit būtu jāpiemina tiešām. Nepietiek ar to vien, ka mēs tik ladzinām par cilvēktiesībām un ilgspējīgu attīstību. Jāpanāk, lai šie aspekti tiešām tiktu ievēroti. Mums mēķiem jābūt pietiekami ambicioziem. Ja? Nu, un Eiropas Savienības mērķi jāatspoguļojas konkrētos pasaukumos. Paldies. Lielas paldies. Paldies referentai. Balsojums paredzēts Inta komitejā 23. un 24. maijā. Nu, un tad pēc tam noskaidrosim, kad balsojums notiks plenārsēdē. Līdz ar to diskusijas par šo darba kārtības punktu esam noslēguši un ķeramies pie nākamā astotā darba kārtības punkta. Vispirms es gribu jums atvainoties, godētā kolēģi, šķiet es neprotu pildīt priekšsādātāja funkcijas tik labi kā mm, viens kāds cits, jo, nu, ar laiku mums ir radušās problēmas. Bet, nu, mums tomēr ir jācenšas kaut kā šo jautājumu vēl paspēt izskatīt. Ziņojums ir mūsu priekšā ar nosaukumu jauna progresīva un novatoriska turpmākā stratēģija tirniecības un ieguldījumu jomā. Kā jūs labi zināt, uh, tā pamatā ir komisijas paziņojums, ko komisija lika priekšā mūsu komitejā. Tirniecība visiem bija šī paziņojuma nosaukums, tas bija pagājušā gada oktobrī. Un tur runāts par nākotnes tirniecības ieguldījumu, jo mēs izdomājām sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu. Jau ir bijis apsprieda viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu februārī. Tagad vēršos pie referentes Ticijānas Begīnas un lūdzu. Grazie, prezidente. Uh, Priekšādātāji pateicos. Gribu teikt paldies komisijai par tās sagatavoto dokumentu. Tas tiešām bija interesants un arī nepieciešams. Gribu priekšādā teikt paldies arī koordinātoriem un ānu referentiem Eiropas Savienība, jāsaka, ar aizturētu alpu gaida šādu stratēģijas dokumentu. Nu, laika ierobežojumu dēļ es tagad nerunāšu par komisijas dokumenta aspektiem, par kuriem esam vienas prātis, bet es tagad runāšu par to, ko es kā referenta gribētu ieguldīt šajā darbā. Mēs šeit runājam par tirniecību visiem, par daudz atbildīgāku tirniecības politiku. Atbildība ir lielisks vārds, bet tas nedrīkst būt tukšs vārds. Un tāpēc savu paziņojumu tieši uz to arī vērsīšu. Atbildība nozīmē, ka mums ir jāspēj atskaitīties uzraudzības iestādē, šajā gadījumā tas ir Eiropas parlaments, bet beigu beigās atskaitīties un atbildību, atbildību uzņemties nepieciešams arī pilsoņu priekšā. Un tāpēc m, mm, vārds atbildība iet roku vārdā ar pārskatāmību komisijas eh, paziņoja, komisijas apņemšanās īstenot pārskatāmību ir jātiecina uz visiem starptautiskajiem nolīgumiem. Komunikācija ar parlamentu jānorisinās tā, lai arī pilsoņi var tapt, būt informēti. Uh, jāturpina labā prakse saistībā ar mandātu publicēšanu, jo kontrolējošā iestāde var efektīvi darboties tikai tad, ja tā saņem informāciju. Atbild, atbildība nozīmē arī to, ka ir jāatzīst pašam sava loma šajā ļoti daudzšķautņainajā globālajā sistēmā un jābūt informācijai par, ko tā, par kā rīkoties tā rezultātā. Tāpēc ir jāskatās uz šī jautājuma plašāko ietvaru un jādarbojas konsekventi ar cita veida ārlietu politikām. tas, protams, saistīts arī ar migrācijas problēmas risināšanu. Eiropas Savienībā ir milzīga ietekme uz globālo vērtību ķēdi, un tā šī ietekme ir jāizmanto. Un nedrīkstam palaist karām nevienu iespēju to darīt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī attiecībā, piemēram, uz konfliktu minerāļiem. Ja atbildība jāuzņems arī tad, kad tas nav vienkārši, jo tirniecības politikā, protams, ir jādara viss, lai veicinātu arī pamatiesības, sociālos un vidas standartus, korporatīvo sociālo atbildību un jāveicina arī globāla sistēmas izveida, kas pamatojas uz kopīgām vērtībām. Tāpēc visiem brīvā tirniecības nolīgumiem jāietver sadaļas par ilgspēju, ilgspējīgu attīstību. Tas tam jābūt gan saistošam, gan efektīvam. E, jāiesaist pilsoniskās sabiedrības pārstāvi mums kā deputātiem ir jābūt iespējai pieprasīt no komisijas e, uz, uzsākt, piemēram, pārkāpumus, procedūras par tiesību pārkāpumiem ir tik ārkārtīgi daudz miljonu cilvēku, kas dzīvo zem nebadzības sliekšņa, ir sievietes, kas nepiedalās valsts ekonomiskā dzīvē, un tāpēc šai stratēģijā jārunā arī par nabadzību un dzimumu lomu šai jautājumā. Ilgspējīga attiecība nozīmē, attīstība nozīmē arī respektu pret pilsoņu vajadzībām un vēlmēm, tāpēc es aicinu spēcināt partnerību starp parlamentu un komisiju. Tas nenozīmē, ka parlamentam. Uh, e ir jābūt tik, tikai informētam savlaicīgi, bet parlamentam jāto piesaistītam visies tirniecības politikas izstrādes posmos. Tas attiecas arī uz līgumā noteiktajām normām. Eiropas parlamenta nostājas respektēšana nozīmē ņemt vērā pilsoņu vēlmes nolīgumi, kas šodien tiek apspriesti, ir jāveido tā, lai sabiedrības balss tiktu ņemta vērā. Līdz šim tā viņš šķiet Eiropas komisija nereti to ignorē vai ņem to vērā pārāk vēl, kā mēs to redzējām, piemēram, dokumentā par TISA rezolūciju. Tur tika teikts, lūk, parlamenta lūguma prasības vairs nevarēja tikt ņemtas vērā attiecībās pozitīvu sarakstu izmantošanu, jo tas nāca par vēlu. Parlamenta vēlmju respektēšana nu, var īstenot pavisam vienkārši. Eiropas Savienībai nevajadzētu piemērot um, nekāda veida tirdzniecības nolīguma nosacījumus, pirms parlaments tos ir apstiprinājis. Ir jāuzņems gal galā atbildība arī tirdzniecības partneru priekšā. Jāatzīst, ka daudzpusējā sistēma ir tā pati labākā atklāts, atvērtas tirniecības nodrošināšanai, un tirniecības pamatos jābūt zināmiem noteikumiem. Uh, Tas savukārt nav iespējams, ja nav izstrādāta mērķiecīga stratēģija, piemēram, īpaši attiecībām Latīņamerikas valstīm. Mums tāpat laikā ir atbildība arī pilsoņu priekšā. Un nedrīkstam pieļaut riskus izriet no noteikumu neievērošanas. Tāpēc ir vajadzīgs aizstāvēt arī tirniecības aizsardzības sistēmas uh, nianses. Nu, tas attiecas, piemēram, tirdzniecību ar Ķīnu. Tikai 13%, piemēram, no mūsu MVO tirgojas ārpus Eiropas Savienības. Šim eh, rādītājiem ir jāpieaug. Valsts pasūtījums eh, attiecībā uz trešām valstīm jāizteno tā, lai tajās var piedalīties arī mūsu pašu uzņēmumi. Mums taču ir cilvēki, kas ir gan kvalificēti ar resursiem, tāpat, bet viņiem ir vajadzīga palīdzība pētniecībā, novatorismā, un tas nozīmē, ka resursi jāapkopā. Es tiešām ceru, ka eh, varēs izstrādāt efektīvākas procedūras arī muitas jomā, tā lai cīnītos pret dažādu veidu krāpšanu, kontrabandu un eh, nelegālu tirzniecību. Kolēģi, es vēlētos eh, ar savu ziņojumu paust mūsu visu viedokļus. Sākumā uzsāku divpusējas konsultācijas ar pusēm, tagad ar nepacietību gaidu jūsu domas un viedokli par to, kas iekļaut šajā ziņojumā. Tāpat, protams, arī grozījums. Paldies, tagad vēršos pie politiskajām grupām, saka priekšsādātājs. Tā kā Maijā mums būs jā, jauna iespēja spriest, apspriest grozījumus. Varbūt šobrīd varētu izteikties politiskās grupas, bet ne ilgāk par divām minūtēm katra. Pirmām kārtām tautas partija un tautas partijas vārdā Daniels Kaspārī. Kolēģi, kolēģis, es sirsnīgi pateicos eh, kolēģei par eh, nu, kā diezgan labo tādu sabalansēto ziņojumu projektu. Daudz punktu tur jau ir pieminēti, kas arī mums, eh, tautas pārtie, pēdējos gados alaži ir bijuši svarīgi. Un esmu pateicīgs, ka mm, komisijas priekšlikums atsevišķos punktos tiek kritizēts, kur, kur mēs arī pēdējos savos ziņojumos esam aicinājuši komisiju šo to um, mm, pabeigt, kas nav panākts. Un, un ceru, ka tuvākajās nedēļās mums būs eh, laba sadarbība par izsniegumiem, grozījumiem un kompromisiem. Paldies! Uh, thank you. Un liels paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Dēvids Mārtiņš, lūdzu. Priekšādātā pateicos un liels paldies Daniēlam, ka viņš man faktiski piešķīra papildus pusminūti. Runāšu lakoniski, protams, laika ierobežojumi, bet arī gribu teikt paldies Begīnas kundzei par sadarbības garu. Tas ir bijis ļoti veiksmīgi. Ziņojums ir ļoti labs izais punkts tālākam darbam. Ja runājam par problēmu jautājumiem, mēs pirmām kārtām gribam uzsvērt, ka sociālisti ir apņēmības pilni eh, iet uz daudzpusē tirniecības sistēmu. Un uzskatām, ka divpusēji tirniecības darījumi, tas ir, protams, kaut kas vajadzīgs, bet tāds sekundārs uh, Um, pasākums un mērs, kas jāpieņem. Mēs turklāt vēlamies veicināt arī ilgspējīgas attīstības sadaļu iekļaušanu, iesaistīt šajās sadaļās, pieminēt tur arī pilsonisko sabiedrību, atzinīgi vērtējumu progresu, kas do, gūts uh, sarunu raundos, bet uh, TTIP un TISA sarunu mācība varētu kalpot arī citās sarunās. Tāpat arī īstenošanai jāseko pēc tam, kad tiek noslēgts šie brīvās vienniecības līguma, un tur vajadzētu iesa iesaistīt arī parlamentu. Par globālo vērtību ķēdi runājot. Tas, protams, kļūst par svarīgu elementu šajā kopējā globalizētajā pasaulē. Un, lai arī tas piedāvā mums lieliskas iespējas radīt darba vietas un izaugsmu, tas rada arī problēmu jautājums. Piemēram, attiecībā uz atbilstīgu sociālu apstākļu nodrošināšanu šajā globālajā vērtību ķēdē. Un te atsaucamies uz konfliktu minerāļiem un attiecīgo priekšlikumu priekšādātāji jautājumi, te ir arī jautājumi, kas komisijas paziņojumā nav tikuši ietverti. Mēs bijām pārsteigti, ka tur nekas netika teikts, piemēram, par Ķīnu un EMAS. Mēs tāpēc iesniegsim grozījumu arī šajā ziņā. Ar to sasaistīts eh, bija arī tas, ka nebija lielāka uzsvara mēģināt izdarīt eh, spiedienus padomu īstenot tirniecības aizsardzības pasākumu reformu. Nekas netika teikts arī par pēckotano ietvaru Domāju, ka tirniecība ar Āfriku arī ir svarīgs elements šajā gadījumā. Un visbeidzot, mēs nedomājam, ka komisija plašākus jautājumus eh, risina pietiekami atbilstīgi attiecībā tirniecības politiku. Ir tādi, kas būtu jāsistemizē, es domāju, piemēram, par dzīvumu, līdztiesību un šo līdztiesības nodrošināšanu ar tirniecības politikas palīdzību. Paldies! Tagad vēršos PKR un tūkēma jums vārds. Priekšsēdētāji, paldies! Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Es arī gribu teikt paldies referentei par sadarbības garu, ko tā padā, parādīja strādājot pie šī ziņojuma. Viņa bija atvērta grozījumiem un idejām arī no EKR puses. Domāju, ka vispārīgi runājot, mums tomēr vairāk jāpievēršas iespējām, ko piedāvā šāda veida plašāka, atvērtāka tirzniecība nekā, nu, jādomā par to, ka varam lūk samazināt tarifus, um, novērst tirzniecības barjeras Un, jo tās ir lietas, kas visvairāk ietekmē MVU mazos uzņēmumus, kas vēlas palielināt eksporta apjomu. Mums ir jāizdara spiediens taisnu uz šādām lietām, eh, lai varētu radīt jaunas darba vietas un izaugsmi. Mums, piemēram, vajadzētu vairāk skatīties arī uz to, kāds ir mūsu MVU prioritātes, un komisija šeit krietni labāk jāpastrādā, lai virzītu uz priekšu sarunas, kas jau aizsākušās, piemēram, ar Japānu un ASV. Jādomā par to, kur vēlamies, lai šīs sarunas mūs aizvestu. Uh, Tāpat arī runājam par digitālajiem pakalpojumiem un nepieciešamību pievērsties šai jomai. Tas ir svarīgs sektors. Un tāpēc šajā ziņā iesniegsim arī grozījumus. Tāpat vajadzīga atsauce arī uz jau noslēgtajām sarunām un sarunām, kas vēl nav noslēgušās. Un te es runāju tieši par sita. Tāpat arī nepieciešams atsaukties uz eh, Ķīnas MS jo diskusijas šajā komitejā tāpat par to turpināsies, tāpat arī Eiropas parlamentā. Tāpēc es nedomāju, ka varam nākt klājā ar kaut kā tādu pastāvīgu un fiksētu nostāju. Šī atsauce būtu jāsaglabā tāda visai elastīga, vispārīga mm, par tirzniecību ar mm, savvaļas dabas produktiem, precēm arī ir jautājums, kas būtu šeit jāatver, un par to arī iesniegšu grozījumu. Bet kopumā domāju, ka mums vajadzētu šo ziņojumu padarīt par tādu pozitīvāku un ambiciozāku ziņojumu, lai tas būtu spēcīgs un varētu gūt visu grupu atbalstu, tā lai nosūtītu komisijai visai spēcīgu vēsti. Lielas paldies, saka priekšsādētājs, tālāk liberāļu grupas vārdā Tīta Čerānzava. Lūdzu, paldies priekšsādētāji! Es domāju, pozitīvā ietekme, kas rodas tirniecības rezultātē, atsver un, un pat pār ir daudz svarīgāk nekā tā negatīvā ietekme, ko tā var radīt. Es ar apzinīgi vērtēju pirmo uzmetumu no referents plus, esmu pārliecināta, ka varēsim cieši sastrādāties, lai nāktu klajā ar pozitīvu ziņojumu no Eiropas parlamenta kopumā. Mēs šo ziņojumu saucam par novatorisku un vērstu uz nākotnu, un domāju, ka tas būtu pilnībā jāatspoguļo arī tekstā. Prioritātēm jā, jāatspoguļo arī digitālās dimensijas veicināšana startotiskajā tirzniecībā, piemēram, pakalpojumu jomas, tir, loma tirzniecībā un 21. Eh, gadsimtam atbilstīgi tirniecības nolīguma slēgšana. Tam vairāk jāatspūļojas nolīgumā, vairāk varētu strādāt vēl pie šī atzinuma, lai tas būtu līdzsvarotāks, Nedrīkstam atbalstīt tikai ražošanas sektors un re, Eiropas reindustrializāciju, bet arī jauno tehnoloģiju sektoru šeit jāpiemina, kā jau tika teikts iepriekš. Tāpat arī būtiska loma šeit ir standartiem un noteikumiem, tas viss ir jārespektē. Varam turklāt tos veicināt, liekot uzsvaru arī uz daudzpucēju noteikumu apstiprināšanu. Kas attiec uz MS ar Ķīnu, ir ārkārtīgi Tas ir svarīgs jautājums, tas būtu šeit jāpiemina, bet tajā pašā laikā mēs labi zinām, ka šis jautājums visdrīzāk eh, līdz šī gada beigām neatrisināsies, un šī stratēģija ir ilgtermiņa iespēja nodrošināt eh, komisijas eh, paziņojumā iet noteiktos mērķus. Es vairāk gribētu pievērties arī TTIP sarunām, jo mūsu pēdējā rezolācijā mēs aicinājām veiksmīgi noslēgt šo jautājumu un gribu redzēt, lai tas parādās arī šai ziņojumā. Un visbeidzot, tādā pozitīvākā skatā raugoties, man patīk tas uzsvers, kas likt uz MVU un starptautisko tirzniecību. Mēs iesniegsim par šo jomu arī atsevišķus grozījumus. Paldies! Liels paldies! Tālāk došu vārdu Helmutam Šocam. Nē, jūs nevēlaties izteikties goja vārdā, protams. Paldies! Nu, es eh, labprāt eh, Vēlos pateikties eh, referentei. Un ļoti veiksmīgi atspoguļošie dažādi aspekti, tad eh, var izteikties pavisam īsi, nu kas tad, manuprāt, ir svarīgākie aspekti šeit. Tātad par um, godīgu tirsniecību runājot, ja? Tas varbūt ir vairāk jāuzsver. Nu, komisija arī šeit savas startības, tātad eh, nopietni jāuzņem partneri šās sarunas par tirdzniecību, kā līdzvērtīgi partneri, jā, lai attiecīgi šīs attiecības būtu pozitīvas. Paldies arī referentē par eh, konkrētiem, precīziem piemēriem. Uz tiem vajag atsaukties un eh, mums, protams, būs virkni dažādi grozījumi, kur mēs mēģināsim vai nu padziļināt kādas atsevišķas tēzes, vai varbūt arī nedaudz tādu citu virzību piešķirt atsevišķām tādām idejām. Un uh, šai sakarā sadaļā, ko ir runa par tiesniecības stratēģijas um, veidošanu daudzpusējā līmenī, multilaterālā, tā, tā teikt, starptautiskā līmenī, šajā um, sadaļā mums ir uh, jāņem vērā demografiska attīstība. 50. gadā Eiropā būs maksimums 480 miljoni iedzīvotāju, Āfrikā būs 2,3 līdz 2,5 miljardi savukārt. Āzija, nevis nenā par Āziju, Latviju, Ameriku un tālāk, līdz ar to tirdzniecības struktūra būs pilnīgi atšķirīga no, no šodienas. Nu, un eh, tas salicīgi jāņem vērā domājot par nākotnes stratēģiju. Un par Ķīnu. Jā, vajag varbūt eh, spēcīgāku signāli, bet tirgus ekonomikas status ir tikai daļa no šīs te problemātikas. Ķīna ir milzīgs eh, tirgus un jādomā, kā tad risināt sarunas ar viņiem. Domājot par tādu sabalansētu tirsniecības stratēģiju. Nu, pat apinājām budžetu. Nu, atsevišķi attiecīgajā ziņojuma sadaļā vajadzētu arī principā padomāt par starptautiskās tirsniecības lomu, uh, mūsu tirzniecības um, politikā Eiropas Savienībā. Paldies! Uh. Lielas paldies! Paldies, Helmut! Vēlējos tikai jūs informēt, ka, nu, lūk, divas minūtes esam jau pārsteiguši atvēlēto laiku, paldies tokiem, bet tomēr došu vēl vārdu arī kā Kellerai. Paldies. Eh, mūsu grupas pārstāv, diemžēl, nevar būt, bet viņa piezīmes šeit man tagad grūti kaut kā mm, savilkt kopā, bet pirmām kārtām, protams, vēlos teikt paldies referentai, tas ir skaidrs. Tāpat arī iesniegsim, protams, grozījumus. No vienas puses par to, ka nepieciešams mainīt paradigmu, jo mēs domājam, ka tirniecības politika neatrisinās iekšējās ekonomikas problēmas pārskatāmību, demokrātija šais jomās varētu darīt vairāk, ilgspējīgas globāla vērtību ķēdes, arī te lai vajadzētu efektīvākus mērus, lai pārliecinātos, ka šīs piegādes ķēdes tiek izmantotas atbildīgi. Daudzpusējība, kā viens no svarīgākajiem punktiem, un te nedrīkstam atteikties no tā, ja vēlamies to darīt, tad PTO tomēr būtu jāliek visā mūsu stratēģijas centrā. Nu, lūk, tāds pavisam īss kopsavilkums no visām šīm daudzajām piezīmju lapām. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Vēl viens runātājs ir pieteicies no deputātiem, un tāpēc lūdzu, Morel kungs, jums vārds. Priekšsādātāji, paldies! Šis ziņojums patiešām ir ārkārtīgi interesants, un tam vajadzētu mūsos Inta komitejas locekļos radīt vēlmi, nu, faktiski revolucionalizēt starptautiskās tirniecības, piemēram, intelektuālo pusi. Nedrīkstam darbu turpināt tāpat kā vienmēr līdz šim referentu ļoti labi arī pateica, ir nepieciešams, lai pilsoņi iedzīvotāji saprastu, ka visas šīs sarunas un procesi norisinās pārskatāmi tā ir arī tā vēsts, kas eh, jādod mums Mālstrēmas kundze, zināmā mērā kaut kādus panākumus šai jomā ir gumbusi, bet iespējams darīt vēl ļoti daudz ko, lai pāriet no vārdiem pie darbiem. Un mēs varētu arī aicināt lūk uz tādu godīgu tirzniecību. Un tirzniecību tādā ziņā, kas ievērto visu veidu noteikums. Nu, man ir trīs punkti, trīs lietas, par ko gribētu runāt. Jo komisijas priekšlikumā nereti atsevišķas precīzas lietas tiek aizmirstas. Nu, piemēram, lauksaimniecība un nozara šeit jābūt mums piesardzīgiem. Visa šī cēta Mērkosur, Austrālija, Jaunzēlanda. Es domāju, ka vajadzētu aicināt komisiju turēties visai piesardzīgi, tad, kad tā runā par lauksaimniecības precēm un produktiem, kas ir visai delikāta joma - lielopu gaļa, cūgaļa, tālāk. Nepieciešams tepat laikā Eh, runāt par Ķīnas tirgus ekonomikas statūtu, eh, statusu, jeb mēs, mēs kā Eiropas parlaments arī skaidru un gaišu taču izteiksimies, nedrīkst būt kaut kāda divdomība. Un trešām kārtām, te es nerunāju grupas vārdā, bet savā vārdā, un tālāk piekļuve eh, valsts pasūtījumam. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tikko mūsu partneri nav gatavi atvērst savu um, valsts iepirkumu tirgu, un tad tādā gadījumā mums jādomā par divpusējību. Uh, Nu, tad varbūt mums vajadzētu domāt par šo pērc Eiropaisko aktu. Bet, nu, katrā ziņā šīs debats vēl Eiropas parlamentā noteikti norisināsies. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tagad mm, vēršu savas acis uz komisijas pusi. Jānis Fulbrakšs šeit ir un mm, pārstāv komisiju. Mēs gan runājam šeit par tādu revolūcijas apjoma pasākumu, bet tomēr izsakieties lūdzu ļoti īsi. Paldies priekšādātāji, godātie deputāti, jūs burtiski izņēmāt man vārdus no nu, mucas tieši gribēju teikt, ka e, tā pusotrā minūtē, šai pusotrā minūtē, ko tulka vēl mums atvaldies, vai varēšu nākt klajā ar kaut kādu industriālu revolūcijas priekšlikumu, bet tomēr centīšos to darīt. Pirmkārtām paldies Begins kundzei un arī kolēģiem, ar kuriem man bijis ir iespēja tikties un runāt par punktiem, ko viņi arī teica Visu nevaru tagad aptvert, tad izvēlēšos dažus par pārskatāmību runājot. Es domāju, ka esam izdarījuši reālus centienus pārskatāmību uzlabot pēdējos gados. Tas bija arī šī stratēģijas tirniecība visiem pamatā. Uh, Un tas sasauc arī uz to, ko teica Mārtiņš Kungs, piemēram, ar sarunu mandātu publicēšanu, priekšlikumu, publiskošanu, tajos gadījumos dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Un, ja raugāmies uz tādu 5 līdz 10 gadu perspektīvu, tad atminos tajā laikā, kad no, nu, bija Kankūns un Hongkongas ministru tikšanās reizes, tad vēl nebijām necik tālu nonākuši. Un tagad esam panākuši diezgan daudz, progress ir būtisks. Un domāju, ka Tas lielā mērā noticis arī tāpēc, ka esmu uzklausījuši šī parlamenta deputāts par Mārtiņu Konku, vēl arī gribu teikt par mēs, runājot, ka šis punkts ir svarīgs. Par TISA šo jautājumu uh, ļaušu komentēt manam attiecīgiem kolēģim par korupcijas samazināšanu un ar to saistītiem jautājumiem. To mēs liekam aiz zaus. Nu, tas ir tāds, nu, jāzināms spiediens no šī parlamenta puses un tas ir labi. Vai mums izdosies visu panākt tādā īsā laika termiņā, tas ir viens, bet šo spiedienu vērtējumu atzinīgi un ja kas pārīkums man ļautu, tad labprāt iepazītos ar viņa grupas grozījumiem. Un paldies par šo pozitīvo, par pozitīvajām piezīmēm kas attiecas uz Mārtiņa kunga komentāriem par daudzpusēju sistēmu. Nu, mēs cenšamies uz to iet, mēs cenšamies to darīt, to var teikt jums pilnīgi noteikti. Tas sasauc arī uz to, ko teica Kellers kundze par īstenošanas darba kārtību, ko pieminēja Mārtiņa kungs. Tas ir atslēgvārds atslēgas punkts tirniecība visiem. Varbūt tam būs vajadzīgs nedaudz laika arī tirniecības ģenerāla direktorātā, lai gūtu panākums, bet mēs cenšamies, cenšamies. Par Ķīnu un MES runājot, tas Šis jautājums ir ticis apspriests ļoti augstos politiskos līmeņos, un tāpēc es atstāšu šī jautājuma komentēšanu Malstrēmas kundzei, kad viņi ir pie jums iedīsies rīt. Bet, nu, katrā ziņā liekam aiz auss jūsu viedokli. Maklārkins kundze, jūs runājat par digitālajiem pakalpojumiem. Un, jā, Ženēvā šobrīd pēc Nairobi kontekstā šis jautājums tiek apspriekts kā ļoti aktuāls, tātad tas netiek ignorēts. Čeranzovs kundze savukārt pieminēja uh, jautājumi par to, ka tirdzniecības pozitīvā puse ir lielāka nekā šis negatīva. Un es ceru, ka to vēl vairāk var, vēl vairāk var šādi sašķiept šos svars eh, par labu pozitīvu ietekmi. Nedrīkstam par zemu ietekmēt, par tāpat laikā arī negatīvo ietekmi, kas varētu rasties. Bet es tiešām ceru, ka šīs komitejas deputāti kopumā tomēr piekrīt komisijas nostājai, ka tas iemesls, kāpēc vēlamies virzīt uz priekšu visaptverošu eh, brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, tāpēc, ka mēs tiešām ceram uz to, ka pozitīvā ietekme būs krietni, krietni krietni lielāka nekā iespējamās negatīvās sekas, un cerams, ka jūs kā parlaments līdz ar to varēsiet mūs šai virzībā atbalstīt. Ņēmu vērā arī Šotskunga komentārus par demogrāfiju. Un, nu jā, intelektuāla revolūcija ne, bet, nu, es cerams varēju komentēt pēc iespējas vairāk punktus. Lielas paldies vēlreiz eh, tulkotājiem un tulkiem, kas ir pat mums tik iecietīgi, saka runātājs. Paldies, tagad vēršos atkal pie referentes. Referents kundze, no nu, jums vēl kādu komentāru lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Ņemot vērā, ka laika mums nav palicis tikpat kā nemaz, es gribētu vienkārši teikt lielu paldies visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu darbā, par to atvērtību, ko viņi izrādīja sadarbības gaitā. Un ceru, ka mums izdosies šo sadarbību turpināt, padziļināt tā veidā turpmāko sanāksmi laikā. Un nākamās diskusijas, kas mums šeit īnta paredzētas, būs tādas, kur mums tomēr būs mazliet vairāk laika apspriesties par šiem jautājumiem. Un līdz ar to darba kārtībai vajadzēs būs tādai elastīgai. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis, 2012. dienā, līdz ar to šī sanāksme ir noslēgusies. Un gribu jums vēl atgādināt, ka šodien, 2003. pēcpusdienā, darbu atsāksim un tad pie mums ieradzīsies starptautiskās cimniecības ministrs no, krist, ministra no Kanādas Kristie Frīlanda. Tātad trijos pēcpusdienā, kolēģi, tiekamies. Paldies!